zināšanas. Paldies, komisāra kungs, šīs debates ir noslēgušās. Balsojums būs rīt 2012. pārējiem pie pēdējā darba gatības punkta. Marijas Šākes kundzes ziņojums digitālās brīvības stratēģijas ārpolitikā vārds referentē uz četrām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Šīs ziņojums galvenokārt ir veltīts ārējās rīcības dienestam Neštons kundzei. Tehnoloģija at Uh, attīstība tiek, liek mainīt visu pasauli. Un starptautiskās organizācijas un arī ANO ir noteikušas, ka būtībā uh, tās ir pamattiesības. Uh, un tam ir jāatbilst, tā ir daļa no Kopenhāgenes kritērijiem. Globāli saistītā pasaulē es ir jāpieņem stratēģija attiecībā uz jaunajām tehnoloģijām, tas arī jādarbībā. Un līdz ar to ārējā rīcībā ir jāizmanto tehnoloģijas. Es nevēlētos pārmērīgu regulējumu. Tas varētu traucēt attīstību. E, taču ir nepieciešams veikt e, atjauninājumus, lai e, sav, e, salāgotu e, tehnoloģiju attīstību ar e, politisko darba kārtību. Bet e, nekādā gadījumā brīvība un drošība viena otrai nedrīkst pretstacīt. Abi šie jautājumi ir ārkārtīgi svarīgi. Eiropas parlamentam būtu jānodrošina, ka starp abām nepastāv spēles, kurā vienam spēlējot uzvarot, otrs tikpat lielā mērā zaudē. Ņemot vērā aizkopēju drošības un aizsardzības politiku, kā arī tās ekonomiskās intereses mums pasaulē jāņem vadošā loma, garantēt un digitālo drošību un brīvību un e, jādomā par to, ko mēs darām arī Eiropas Savienības iekšienē. Cilvēktiesību veicināšana nozīmē, ka ir jāizvairās no e, cenzūras un jācīnās pret e, kiber uzbrukumiem. Irāna turpina celt elektronisko mūri un ir nepieciešams eh, prasīt lielāku caurskatāmību. Eh, tehnoloģijas, kas ir īpaši pielāgotas, lai eh, varētu pārkāpt cilvēktiesības, ir jāaizliedz un īpaši jākategorizē. Un tirzniecības nolīgumos, kā arī attīstības palīdzībā ir jāiekļauj digitālā brīvība kā nosacījums. Ir daudz iespēju Eiropas attīstības politikā, lai izveidotu pamat e, informāciju tehnoloģijas, lai uh, arī ļautu izglītību uh, tiešsaistes režīmā. Īpaši uh, pēc uh, Eh, pirmajās kritiskajās stundās eh, pēc dabas katastrofām. IKT ir arī būtiskas efektīvai pilsoņu vēlēšanu uzraudzībai. Un tādēļ šīs iespējas ir jāpārvērš darbībās. Ir jāsaprot, ka nebūs iespējams aizsargāt eh, digitālo brīvību pasaulē, ja mēs to neizdarīsim pašu mājās. Ir jāuzņemās sociālā atbilstība. Uh, Ir jāveic cilvēktiesību ievērošanas ietekmes izvērtējums un jāievieš eh, cilvēktiesību ievērošanas eh, komponents pašā dizainā. Uh, Globāli eh, veicinot eh, digitālo brīvību, mm, šie aspekti jāņem vērā ir visā ārpolitikas jomā. Mums ir jāatzīst jaunā realitāte, ko rada tehnoloģiju attīstība, un jāpielāgo mūsu likumdošana, lai to iekļautu. Prezidenta un valdības to nevar izdarīt vienas pašas, un privāta sektoram jāuzņems arvien lielāka atbildība. Eh, internetu internets ir attīstījies organiski, kurā, un šajā uh, domēnā darbojas kā privātie, tā publiskie aktieri. Un šeit uh, visiem ir jābūt savam vārdam sakāmam, iesakot parastos lietotājus un patērētājus. Vēlētos pateikties ēnu referentiem, kas deva savu ieguldījumu. Uh, runājot, eh, diskutējot par šo ziņojumu. Mm, tehnoloģijas tiešām var eh, palīdzēt demokrātijai un palīdzēt eh, iesaistošas politikas realizācijai Eiropas Savienībā. Vārds tikau kundzei lūdzu. Paldies, priekšsēdētājas kundze. Eiropas Savienībai ir svarīga uh, brīva pieeja internetam, mobilajam tālrunim, informācijas tehnoloģijām. Tas ir svarīgs aspekts arī Eiropas Savienības ārlietu politikā. Tas nodrošina caurskatāmību, labu pārvaldību, demokrātiju. Tā ir arī laba iespēja pilsoņiem sakot vēlēšanām, īpaši tad, ja viņi ir kādās izolētos apvidos. Cilvēktiesību jautājumi arī ir sasaistāmi ar internetu pieejamību, jo internets veicina informētību, piekļuvi zināšanā un arī brīvību. Šai ziņā ir jāiekļauj arī atbalsts programmas attiecībā uz uh, digitālo brīvību, īpaši tādās valstīs, kas saskars ar grūtiem pārējais procesiem. Paldies! Kēlī kungs, paldies priekšsēdētāji! Vēlētos sveikt eh, referenti Ir jau ļoti vēls, bet eh, tas nemazina šīs tēmas svarīgumu, jo digitālā brīvība ir ļoti svarīgs jautājums. Eh, šis, šīs tiesības ir fundamentāli svarīgas visām cilvēciskām būtnēm, īpaši ņemot vērā interneta attīstību un lomu mūsu dzīvē. Mēs esam redzējuši tā pozitīvās un uh, negatīvās puses. Eiropā e, tās ir fundamentālas tiesības, e, kamēr e, mēs, protams, redzam, ka notiek arī kiberuzbrukumi, kas tiek realizēti šajā kibertelpā. Un dažādi fundamentālistu režīmi savukārt cenšas pakļaut savas tautas, izmantojot uh, digitālos saziņas līdzekļus. Bet uh, Šie te aspekti ir jāņem vērā attīstot mūsu ārējo politiku, tātad digitālā brīvība ir ļoti svarīgs jautājums paškas kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs. Digitālā pasaule ir atvērusi jaunas iespējas apmainīties ar informāciju brīvā un demokrātiskā pasaulē, kas, un tas tiek uzskatīts par svarīgu sasniegumu. Bet eh, autoritāriem uh, režīmiem šāda te necenzēta informācijas plūsma liedz brīvi kontrolēt sabiedrību. Uh, Eh, līdz ar to ir skaidrs, ka šāda režīma centīsies ierobežot digitālās eh, telpas brīvību un kontrolēt eh, informācijas plūsmu, lai varētu kontrolēt sabiedrību, ko tās pārvalda. Man nav ilūzija par to, ka tehniski embargo, tehnoloģiski embargo palīdzēs mums piespiest tādas valsts kā, piemēram, Ķīna Eh, piemērot eh, tādu eh, politiku un tādu brīvības pakāpu, kādu mēs vēlētos redzēt digitālajā vidē. Ir svarīgi pārliecināt un runāt ar šiem režīmiem, ka daudz lielāks iegums ir sabiedrība, kas brīvi attīstās. Un tas palīdzēs arī Ķīnas sabiedrībai būt atklātai. Līdz ar to brīvā mikrofona procedūra noslēgusies, tagad vārds komisāru kungam. You, And, uh, will... Paldies, priekšsēdētāji. Vēlētos uh, apsveikt Šāks kundzi ar šo ziņojumu un par uh, to, uh, ka mm, viņi uzsvēr šo te stratēģijas ES ārpolitikā nozīmi. Tas tiešām pasvītro to, cik ārkārtīgi svarīga ir šī tēma kopējā ES ārpolitikā. Uh, šis uh, Šī te joma, protams, ir saistīta ar interneta pārvaldību, ar drošību, ar starptautisko tirzniecību, un Eiropas Savienība gatavojās eh, izmantot šo te eh, sasaisti starp jaunajām tehnoloģijām un cilvēktiesību ievērošanu. Eh, un tas būtu ļoti svarīgs ceļš demokrātijas uh, virz attīstības stimulēšanai. Un līdz ar to mobilo telefonu izmantošana ir viens no svarīgiem um, rīkiem cilvēktiesību uh, propagandēšanai. Un tas ļauj, mēs piemēram to, šādus piemērus redzējām Arābu pavasara laikā par spīti uh, gadījumiem, kad tiek liekta pieeja internetam. Un Eiropa ir nosūtījusi svarīgu vēstījumu, eh, vēršoties eh, pie valstīm, kas izvērš eh, cenzūru internetā. Pagājušajā decembrī Ņujorkā cilvēku tiesību asamblēs sēdē ANO. Eiropas Savienība izpauda savas bāžas par ierobežojumiem internetā un cenzūru internetā un eh, savā rīcības plānā Eiropa ir paredzējusi eh, veikt pasākumus, ieskaitot tā saucamo no disconnect stratēģiju, lai palīdzētu nodrošināt, ka internets ir brīvības un demokrātiskās attīstības un ekonomiskās izaugsmes platforma. Un uh, tehnoloģiju eksporta aizliegums uz Sīriju un Irānu ir vērsts uz to, mm, eh, lai šī režīmi neizmantot šīs tehnoloģijas cilvēktiesība aizstāvju vajāšanai. Un tas ir realizējams ar eksporta kontrolas politiku attiecībā uz atsevišķiem materiāliem, ko var izmantot interneta eh, cenzēšanai un e, telekomunikāciju e, ierobežošanai. E, Baku fóruma laikā Eiropas Savienība aizstāvēja principu, ka ierobežojumi jebkādām pamatbrīvībām, lai arī kur tie notiktu, nav pieņemami nec Eiropas Savienībā, uh, nec ārpus tās robežām. Līdz nākšā gada aprīļa beigām mēs izdosim īpašas vadlīnijas e, telekomunikāciju, informāciju tehnoloģiju kompānijām attiecībā uz cilvēktiesību ievērošanu. Tie balstīsies uz ANO e, vadošajiem principiem, tā saucamiem RAGI principiem. Un e, mēs apspriežam Mūsu tirdzniecības līgumi arī ir ļoti svarīgi, lai veicinātu mūsu vērtību popularizēšanu. Un arī rīcības dienas un arī komisijas dienesti uh, strādās pie digitālo eh, brīvību nodrošināšanas visās ārējās rīcības jomās, sagatavojot paziņojumu par kiberdrošību. Mēs nodrošināsim kopēju nostāju starptautiskajā konferencē par starptautiskām telekomunikācijām. Mēs palielināsim savus eh, pūliņus, lai iesaistītu ANO, Eiropas padomi, uh, Eh, ESCO un citas starptautiskus eh, fórumus šo jautājumu risināšanā. Ir ļoti svarīgi izveidot vispēr, vispārējai stratēģiju internetu pārvaldībai. Mums ir jārāda piemērs ieviešot uh, savu politiku, atbalstot lielu skaitu projektu kopā ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām, izmantojot ES instrumentu cilvēku tiesībām. ES ir uh, jāspēlē izšķiroša loma, lai nodrošinātu inovatīvu internetu, kurš turpinās plaukt, ja privātā sektora inovācijas un eh, pilsoniskā sabiedrība virzīs tā attīstību. Paldies, komisāra kungs, līdz ar to debats ir noslēgušās, balsojums būtu rīt 2012. ar labvakar visiem.